rīcības. Otrām kārtām. Es no Uspačiča kunga esmu saņēmis lūgumu, lai tiktu aizsargāta viņa uh, imunitāte attiecībā uz tiesas uh, procesu Viļņā. Tāpat no SND grupas esmu lūdzis uh, Eh, saņēmis pieprasījumu deputātu nozīmēšanai dažādās eh, komitejās, eh, un ja nebūs nekāda iebilduma, tad mēs šo informāciju, šo pieprasījumu apstiprināsim Sofaklēvs kungs ārlietu komitejā, un šis pats deputāts darbosies arī aizsardzības komitejā. Tālāk mēs nonākam pie balsošanas, un pirmais ziņojums ir Bensen kunga ziņojums. Yes. Reglamenta jautājums.